Ich bitte. Lūdzu, vēlos pievērst sev jūsu uzmanību. Ich frage es. Vai jūs piekrītat darba kārtībai? Jā, acīm redzot. Vai protokoliem nav nekādu iebildumu? Liekas, ka nē. Priekšādātājiem kā vienmēr nekas nav sakāms. Nākamais darba kārtības punkts ir ES 2013. gada finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana. Elektroniskā balsošana. Vai referentē ir kas sakāms? Nē, līdz ar to varam balsot. Pirmais šāke par. Pret. Atturas pieņemts. Otrais par. Pret. Atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. Sastais par pret atturas pieņemts. Septītais par pret atturas noraidīts. Astotais par pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas pieņemts. Desmitais par pret atturas pieņemts. Tagad elektronisks balsojums par atzinuma projektu. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. EFDD has one. EFDD ir viena valsts par daudz, lūdzu, tieciet skaidrībā. Apšūs, ka šo. Beidzam balsot. 45 balsīm par un 4 pret eh, atzinuma projekts ir pieņemts. Sveicu referenti, Jetenmeki kundzi. Tagad Eiropas ārējās darbības dienests vai referentē lūdzu ir kas sakāms? Nē, sākam balsot.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 pret atturas pieņemts 10 par, pret atturas pieņemts 11 par, pret atturas pieņemts 12 par, pret atturas pieņemts 13 par, pret atturas noraidīts 14 par, pret atturas pieņemts 15 par, pret atturas pieņemts 16 par, pret atturas pieņemts. Tagad sakos elektronisks balsojums Galīgais balsojums. Lūdzu, sākam balsot. Abstimmung geschlossen. Beidzam balsot. 49 balss par, 5 pret pieņemts. Miega Micas ir Gālara kungs un es, kam nav balsošanas karšu. Nākamais sastais punkts darba kārtībā 2013. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas saimnības politika šajā jomā. Tagad sāksim strādāt. Pancērī kungs. Haben Sie noch Anmerkungen? Vai jums ir kas sakāms? Pirms mēs uh, pieņemsim lēmumu. Ich bitte um etwas. Lūdzu klusumu zālē. Lūdzu klusumu zālē. Arī līdz uh, kungs. Jūs varētu konsultēties klusāk.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 Angenommen. Pieņemts. Willkommen 70. 70. divas daļas. Pirmā daļa. Among the member states and. Kas par? Pret atturas pieņemts. Otrā daļa. Kas par? Pret atturas noraidīts. 71. par pret atturas pieņemts, 72. par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. 79. grozījums par pret atturas noraidīts. 80. divas daļas. Pirmā daļa. Kas ir pār pirmo daļu bez pielikuma pret atturas noraidīts, kas ir par otro daļu, tam gan jēgas nav, līdz ar to arī otrā daļa noraidīta. 81. grozījums par pret atturas pieņemts, 82. par pret atturas pieņemts. Nākamais 83. grozījums, divas daļas specifically amongst Middle Eastern countries, izņemt ārā šo, kas par pret, pieņemts, par otro daļu, par pret, atturas, jāpārbauda, sākam balsot elektroniski. SND hat zwei. Sociāldemokrātiem ir divas balsis par daudz. Fleckensteins īpaši smalki ievēro savus cilvēktiesības. Beidzam balsot. 22 balsis par, 39 pret, noraidīts. 84. grozījums divas daļas. Pirmais kas par, pret atturas pieņemts, otrā daļa par, pret atturas. Šķiet, ka balsu pārsvars tāds pats, tātad noraidīts. 85. 86. kas par, pret atturas pieņemts, 87. par, pret atturas. Kas par, vēlreiz pret atturas noraidīts. 88. par pret atturas noraidīts. 89. divas daļas, pirmā daļa par pret atturas noraidīts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. 90. par pret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 26 balsis par, 35 pret, 2 atturējās noraidīts. Nākamais 91 par, pret, atturas noraidīts. 92 par, pret, atturas pieņemts. 93 par, pret, atturas pieņemts. 94 par, pret, atturas noraidīts. 95. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski 95. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 25 balsis pret, 35 pret, 2 atturējās, noraidīts. Otrais kompromiss. Par, pret, atturas pieņemts. 98. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 103. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 104. par, pret, Šķiet, ka pieņems, bet pārbaudīsim tomēr elektroniski 104. grozījums. Wo seht ihr den? Haben die meinen Mantel gebracht? Telefon, mein Mantel? Hm? Die Abstimmung ist. Beidzam balsot. 37 balsis par, 25 pret, 2 atturējās pieņemts, 105 par, pret, atturas, noraidīts. 106 par, pret, atturas, pieņemts. 107 par, pret, atturas, pieņemts. 108 par, pret, atturas, noraidīts. 109 par, pret, atturas, pieņemts pret, atturas noraidīts. 110. par, pret, atturas noraidīts. 4. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 115. par, pret, atturas pieņemts. 112. par, pret,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 pret atturas pieņemts, 123. par pret atturas noraidīts, 124. par pret atturas pieņemts, 125. par pret atturas pieņemts, 126. par pret atturas pārbaudīsim 126. Apšanas geschlossen. Beidzam balsot. 34 balsis pār, 28 pret, viens atturējās, pieņemts. Tas bija 126. Sestais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Pancerī. Dalīts balsojums 130. grozījums, kas par pirmo daļu pret, par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. 131. par pret atturas pieņemts, 132 ar mutisko papildinājumu, kas par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim labi. 132. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Trīsdesmit viena balss par, divdesmit deviņas pret, Adopted. Pieņemts. 133. par pret atturas pārbaudīsim 133. Apšanas, ka... Beidzam balsot. 33 balsis pār, 29 pret, viens atturējās. Pieņemts 134. par, pret, atturas, noraidīts. 136. par, pret, atturas, pieņemts. 137. par, pret, atturas, noraidīts. 138. par, pret pret atturas pieņemts. 139. par pret atturas pieņemts. 7. kompromiss par pret atturas pieņemts. Nākamais 170. kas 140. 140. saka priekšēdētājs, kas par pret atturas pieņemts. 141 par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 atturas noraidīts. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. 155. grozījums par pret atturas noraidīts. 156. par pret atturas noraidīts. 157. par pret atturas noraidīts. 159. par pret atturas pārbaudīsim 159. Apšķirmoski. Beidzam balsot. Pieņemts 31 balss par 21 pret 10 atturējās.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 pret, atturas noraidīts. 165. par, pret, atturas noraidīts. 166. par, pret, pārbaudīsim 166. Die Abstimmung ist Beidzam balsot. Pieņemts 34 pār, 26 pret, 3 atturējās. 168 par, pret, atturas pieņemts. 169 par, pret, atturas pieņemts. Sociālisti vairs ne, ne 170 par, pret, atturas noraidīts, 171 par, pret, atturas noraidīts, 172 par, pret, atturas noraidīts, 173 par, pret, atturas noraidīts. 174 par, pret, atturas pieņemts, 176 par, pret, atturas noraidīts pieņemts. 175. par pret atturas noraidīts, 177. par pret atturas noraidīts, 178. Labi, pārbaudīsim elektroniski 177. Apšķirums, ka šo. Beidzam balsot noraidīts 3. Es bin 31. 31 balss par, 32 pret un 3 atturējās. Jums nav kartes, saka priekšādātājs. bet arī, ja būtu 31 pret 31, arī tad būtu noraidīts. 179. par. Simt septiņdesmit astotais par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. balsot. Pieņemts 32 balsīm. 179. par, pret, atturas noraidīts. 180. par, pret, atturas noraidīts. 181. par, pret, atturas noraidīts. 182. par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudīsim 182. 182. Balsojam elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 34 balsis par, 30 pret. 183 par, pret atturas noraidīts, 184 par, pret atturas noraidīts. 185 par, Tātad kas par, 100 pret atturas pieņemts, 9. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 186. par, pret atturas noraidīts. 191. grozījums par, pret atturas pieņemts, 192. par, pret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 Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 3, 29 balsis par, 34 pret noraidīts, 197 par, pret atturas noraidīts, 198 pirmā daļa par, pret atturas pieņemts, otrā daļa par, pret atturas Pārbaudīsim. 198. otrā daļa. Beidzam balsot. 34 pār, 37 pret, 199 par, pret, atturas pieņemts, 200 par, pret, atturas noraidīts, 201 par, pret atturas pieņemts, 202 par, pret atturas pieņemts, 203 par, pret atturas pieņemts, 204 par, pret atturas noraidīts, 10. kompromiss par, pret atturas pieņemts, 213. grozījums par, pret atturas pieņemts. Nākamais 217 par, pret, atturas noraidīts, 218 par, pret, atturas pieņemts, 219 par, pret, atturas pieņemts, 221 par, pret, atturas noraidīts, 222 par pret atturas pieņemts, 223 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 223. Apšanos. Beidzam balsot pieņemts 35 eh, balsīm pret 24, 25. 224. par pret atturas noraidīts, 225. par pret atturas pieņemts, 226. par pret atturas pieņemts pārbaudīsim 226. 226. Beidzam balsot. Noraidīts. Divsimt divdesmit septītais par, pret, noraidīts.

Pārbaudīsim 232. Apšūs. Beidzam balsot. 34 balsis par, 26 pret pieņemts, 11. kompromiss, kas par, pret, atturas pieņemts, 235. par, pret, atturas pieņemts, 12. kompromiss par,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 pret pieņemts. Pārbaudīt. Beidzam balsot. 34 balsis par, 27 pret pieņemts. 243 par pret atturas Pārbaudīsim elektroniski 243. Closed. Beidzām balsot 34 balsis par, 29 pret pieņemts. 245. Pret, par, pret, atturas, noraidīts. 246. par,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 Beidzam balsot. Noraidīts 30 pret 30 balsīm. 30 pār 31 pret. Katrā ziņā noraidīts. 247. par pret atturas tas pats vairākums noraidīts. 246. Lūdzu, kas ir par? Lūdzu, again. 246. Kādam nav skaidrības par to. 246. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. 247. Par? Pret? atturas noraidīts. 242. par pret atturas noraidīts. 244. par pret atturas pārbaudīsim 244. Beidzam balsot. 35 par, 30 pret, tātad pieņemts. 248 par, pret, atturas norēdīts. 13. kompromiss par, pret, atturas pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. 34 balsis pār, 29 pret pieņemts. Nākamais 251 grozījums. Un 251. kas par pret atturas pieņemts, 255. par pret atturas noraidīts, 256. par pret atturas noraidīts, 257. par, pret, atturas noraidīts, 258. par, pret, atturas pieņemts. 259. par, pret, atturas pieņemts, 260. par, pret, atturas pieņemts, 261. par, pret, atturas pieņemts, 262. par, pret, atturas pieņemts, 263. par pret atturas pārbaudīsim 263. Beidzam balsot. 27 balsis par, 34 pret, noraidīts. 264. par, pret, atturas noraidīts.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 atturas noraidīts. 271. par pret atturas. 271. kas par pret. Pārbaudīsim 271. Beidzam balsot.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

282. par pret atturas pārbaudīsim. Šķiet, ka pieņemts. Beidzam balsot. 31 balss par, 30 pret pieņemts. 283 par pret atturas noraidīts. 284. par pret atturas pārbaudīsim. 284. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 31 pār, 28 pret pieņemts. 285. Eh, par pret atturas pieņemts. Tālāk 286 par pret atturas pieņemts, 287 par pret atturas pieņemts. 288 par pret atturas pieņemts, 289 divās daļās Pirmā daļa bez specialī un pēc tam otra daļa būs specialī. Tātad, kurš vēlas bez specialī? Lūdzu, balsojiet par pirmo daļu. Un tagad tie, kas vēlas ar specialī. Es jau vienmēr domāju, ka EPP vēlas specialī, bet laikam nepietika noraidīts. Otrā daļa noraidīta. Vēlēs elektronis pārbaudīt otro daļu? Par specialī. Pārbaudam. Das war doch klar abgelehnt, ne?

pret atturas noraidīts, 293. par pret atturas noraidīts, 294. kurš par pret atturas pieņemts, 295. par pret atturas pieņemts, 296. par pret atturas. Nu, grūti saprast, pārbaudam elektroniski. Hm? 296. Closed. Beidzam balsot. 36 pār, 28 pret pieņemts. 297. pirmā daļa, kurš par? Pret, atturas noraidīts, otrā daļa, par, pret, atturas noraidīts. 14. kompromiss, kurš par? pret, atturas, pieņemts. Nākamais tad ir 301. Kurš par? Pret, atturas, noraidīts. 302. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 305. Kurš par? Pret, atturas, noraidīts. 304. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts noraidīts, saka priekšsēdētājs. 306. kurš par, pret, atturas pieņemts. 307. par, pret, atturas pieņemts. 308. par, pret, atturas pieņemts. 309. par, pret, atturas noraidīts. 310. pirmā daļa, kurš par pret atturas noraidīts. Otrā daļa par, pret, atturas, vēlreiz. 310. otrā daļa, kurš par, pret, pārbaudam elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen ist mit 30 zu 33 abgelehnt. 311 dafür. 311. Kurš par? Atturas pieņemts. 312. par? Pret atturas pieņemts. 313. par? Pret atturas noraidīts. 314. par? Pret atturas noraidīts. 315. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudam elektroniski. Pieri, pierizos. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 31 pret 33 noraidīts. Es taču redzēju. 316. 316. Kurš par? Pret? At, pieņemts. 15. kompromiss. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tad 323. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 324. par? Pret? Atturas? Noraidīts. 325. par pret atturas pieņemts. Sociālisti pirmā rinda pilnīgi atteikusies no dalības. 326. Kurš par? Trīsim divdesmit sestais. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 327. kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 328. par? Pret. Atturas noraidīts. 329. par? Pret. Atturas pieņemts. 330. par? Pret. Atturas pieņemts. 331. par? Pret. Atturas pieņemts. 332. par? Pret. Atturas pieņemts.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 335. par, pret, atturas pieņemts. Tad 336, 37, 38. Kurš par? Pret, atturas, pārbaudam elektroniski. Ist, bitte? Das EVP ist eins zu viel, zählen wir den Gala diesmal nicht mit. Eiropas Tautas partija viens par daudz gāla ar kungu šoreiz neskaitīsim. Es mit 28. 28 pret 36 noraidīts. 339. kurš par? Pret atturas noraidīts. 340. un 341. kurš par? Pret atturas noraidīts. 342 par pret atturas vēlreiz 342. Kurš par? 342. Pret? Labāk pārbaudam elektroniski. Abstimmung ist geschlossen. Oh, die haben nur alle. Wir kommen. Pieņemts nākamais. Nerunāsim par iepriekšējo vairāk. Beidzam balsot. 343. Kurš par? Pret? saudabīgi, to es vēlētos elektroniski pārbaudīt. Tātad beidzam balsot. 11 pret 49 noraidīts. 344. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 345. par, pret, atturas, noraidīts. 16. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 346. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 349. kurš par pret atturas pieņemts. Pārbaudām 349. Pārbaudām 349. Schlossen. Beidzam balsot. 31 pret 33 noraidīts. 350. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 351. par? Pret atturas pieņemts. 352. Kurš par? Pret atturas Pieņemts. 353. kurš par? Pret atturas pieņemts. 354. par? Pret atturas noraidīts. 357. par? Pret atturas pieņemts. 355. kurš par? Pret atturas noraidīts. 356. kurš par? Pret atturas noraidīts. 358. par? Jā, par to nav nepieciešams balsot. 359. par. Pret atturas pieņemts. 360 par. Pret atturas pieņemts. 361 par. Pret atturas pieņemts. 362 par. Pret atturas pieņemts. 17. kompromiss par. Pret atturas pieņemts.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 368. punkts, kur ir vesela virkne grozījumiem, kas ir identiski. Kas to visu salicis kopā ar? Būs man jānāk hamalē cīl. Par ko tur īsti runa? Hmm? Ah. Wer ist für diese Vielzahl von Anträgen? Kas ir par šiem visiem grozījumiem? Aliot Marija, Džambaskī, Gžib, Henkel, Šoprādu, Mikolašik. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 378. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts.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 Tālāk 383, 384, 85 un 86, kurš par pret atturas noraidīts. Tālāk 387 par pret atturas noraidīts. 388, kurš par pret atturas noraidīts. 389 par pret pret, atturas noraidīts, 390 par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski, manuprāt, gan bija pieņemts. 390. 390 pārbaudam. Beidzam balsot. 35 pret 29 pieņemts. 391. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 392. Par? Pret atturas pieņemts. 18. kompromiss. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 397. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 398. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 399. Kurš par? pret atturas pieņemts. 400. kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss 19. kurš par pret atturas pieņemts. 404. kurš par pret atturas pārbaudām elektroniski. Die Abstimmung ist. Beidzam balsot. 20 pret 34, 21 pret 34 noraidīts. 405, kurš par, pret atturas pieņemts, 406, kurš par, pret atturas noraidīts, kompromiss 20, kurš par, pret atturas pieņemts, 412, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 413 par, pret, atturas, pieņemts. Kā lūdzu? Pārbaudam. 413. Pārbaudam 413. Check is beendet. Beidzam balsot. 33 pret 29 pieņemts. Tas 414, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 415 par, pret, atturas, pieņemts. 416 par, pret, atturas, pieņemts. 417 par pret atturas pieņemts. Četrdesmit astoņpadsmit par, pret atturas pieņemts, četrdesmit deviņpadsmit par, pret atturas pieņemts, četrdesmit divdesmit viens par, pret atturas pieņemts, četrdesmit divdesmit divi par, pret atturas pieņemts, 420 par pret atturas pieņemts, 423 par pret atturas pie, noraidīts. 424 par pret atturas pārbaudām elektroniski. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 32 pret 33 noraidīts. 425 par. Par. Pret. Atturas noraidīts. 434 par. Pret. Atturas noraidīts. 431 par. Pret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 pret atturas pieņemts, 433 par, pret atturas pieņemts, 436 par, pret atturas pieņemts, 432 par, pret atturas pieņemts, 417, 437 par, pret nu, atturas pieņemts. 38. par pret atturas pieņemts. 439. par pret atturas noraidīts. Nē, labos vai priekšsēdēs pieņemts. Pārbaudam elektroniski. 439. Abgeschlossen. Beidzam balsot. 32 pret 31 pieņemts. 440 pār. Nē, tas atkarīgi. 441 pār. Pret. Atturas pieņemts. 442 pār. Pret. Atturas pieņemts. 444 par, pret atturas noraidīts, 445 par, pret atturas noraidīts, 446 par, pret atturas pieņemts, 447 par, pret atturas pieņemts, 448 par, pret atturas pieņemts, 449 par, pret atturas pieņemts. Tālāk esam nonākuši pie grozījuma numur 450, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 451 par, pret, atturas, pieņemts. 452 par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 32 pret 29 pieņemts. Tālāk 453, 54 un 55, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 456, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Mutiskais grozījums numur 5. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 457. par pret atturas pieņemts. 458 par pret atturas noraidīts. 459 par pret atturas vēlreiz. 459 par pret atturas pieņemts. 460 par pret atturas pieņemts.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 Apšķirvis geschlossen. Beidzam balsot. Trīsdesmit divi pret trīsdesmit divi noraidīts. Četrsimt sešdesmit septiņi pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts, otrā daļa, kurš par pret atturas noraidīts. 468 par, pret, atturas noraidīts. 469 par, pr 469 par, pret, pieņemts. 470 par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski. 70, ne?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 pret atturas pieņemts, 75 par pret atturas pieņemts, 476 par pret atturas pieņemts, 477 par pret atturas noraidīts, 478 par 477 pārbaudām elektroniski. Apšķirums geschlossen. Beidzam balsot. 29 pret 36 noraidīts. Lohbīlers kundze, jums vairāk jāuzticās man. 478 par, pret, atturas, noraidīts. 479 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 21 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 22 par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk 480. Četrdesmit astoņdesmit seši. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Divdesmit astotais par, pret atturas pieņemts, kompromiss 23 par, pret atturas pieņemts, 31 par, pret atturas pieņemts, 32 par, pret atturas pieņemts, 33 par, pret atturas pieņemts, 34 par, pret atturas noraidīts, 35 par, pret atturas pieņemts, 36 par, pret atturas eh, pieņemts, kompromiss 24 par, pret atturas pieņemts, 39 par, pret atturas noraidīts, 40 par, pret atturas pieņemts, 41 par, pret atturas noraidīts, 42 par, pret atturas pieņemts, 43 par, pret atturas. Pārbaudam elektroniski. Das war das 43, ne? Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 20, 30 pret 31 noraidīts. 44. pār, pret atturas noraidīts. 45. pār, pret atturas noraidīts. 46. divās daļās, pirmā daļa kurš par, pret atturas noraidīts, otrā daļa kurš par, pret atturas noraidīts. 47. par, pret atturas pieņemts. 48. par, pret atturas Pārbaudam elektroniski. Schlossen. Beidzam balsot. 29 pret 34 noraidīts. 49. par, pret atturas noraidīts, 50. par, pret atturas pieņemts, 51. par, pret atturas pieņemts, 52. par, pret atturas noraidīts, 53. par, pret atturas pieņemts, 54. par, pret atturas noraidīts, 55. par, pret atturas noraidīts, 56. par, pret atturas noraidīts, 57. par, pret atturas pieņemts, 58. par, pret atturas un pieņemts, 59. par, pret atturas un pieņemts, 61. par, pret atturas pieņemts, 62. par, pret atturas pieņemts, 63. par, pret atturas pieņemts. Pārbaudam elektroniski. Was will man machen, wenn die eigene Gruppe einem nicht glaubt? ko lai dara, ka paša politiskā grupa netic man. Du glaubst mir ja noch weniger. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 33 pret 28 pieņemts. Otrais grozījums, kurš par pret atturas noraidīts, trešais par pret atturas no, pieņemts, ceturtais par pret atturas vēlreiz. Ceturtais grozījums, kurš par? Pret? Pārbaudām elektroniski. Abstimmung geschlossen. Mit 32. 32 äh, pret 31 pieņemts. Piektais grozījums, kurš par? Pret atturas pieņemts. Sestais par? Pret atturas pieņemts. Septītais par?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 pret atturas noraidīts, 15. par pret atturas pieņemts. 16. par pret atturas pieņemts, 17. par pret pieņemts. 18. par pret atturas pārbaudam elektroniski. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 33 pret 29. Pieņemts. 19. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 20. par? Pret atturas pieņemts. 21. par? Pret atturas pieņemts. 22. par? Pret atturas pieņemts. 23. par? pret atturas noraidīts, 24. par, pret atturas noraidīts, 25. par, pret atturas pieņemts. 26. par, pret atturas noraidīts, 27. par, pret atturas noraidīts. Tālāk deve atzinums. Vai pirmos četrus varam blokā balsot? Tā arī daram 9-1 par, pret atturas pieņemts. 9-2 par, pret atturas noraidīts. 9-3 par, pret atturas noraidīts. 9-4 par, pret atturas pieņemts. 9-5 par, pret atturas pieņemts. 6 par, pret atturas noraidīts. 7 par, pret Pārbaudam elektroniski. Das wusste ich schon lange. Abschuld geschlossen. Beidzam balsot. 33 pret 27 pieņemts. 98 par, pret atturas noraidīts, 99 par, pret atturas pieņemts, 10 par, pret atturas noraidīts, 11 par, pret, atturas, man liekas, ka pieņemts. 12 par, pret, atturas, pieņemts, 13 par, pret, atturas, pieņemts, 14 par, pret, atturas, pieņemts, 15 par, pret, atturas, noraidīts, 16 par, pret, atturas pieņemts, 17 par, pret, atturas pieņemts, 18 par, pret, atturas pieņemts, 19 par, pret, atturas pieņemts, 20 par, pret, atturas pieņemts, 21 par, 20. Pārbaudām elektronis 20. 9, 20. Apšķirums geschlossen. Beidzam balsot. 11 pret 49 noraidīts. Pret 51. Skaidrs. 21. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 22. par pret, atturas, noraidīts. FEM komiteja pirmais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Trešais, FEM 3 par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais par, pret, atturas, pieņemts. We try to write an own report. Können wir Anträge von Vai mēs varam uh, eh, FEM 5 līdz 16 balso blokā? FEM 5 līdz FEM 13. Kurš par? Neko darīt. FEM 5. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts.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 atturas noraidīts 10 par, pret atturas noraidīts 11 par, pret atturas noraidīts 12 par, pret atturas noraidīts 13 par, pret atturas noraidīts 14 par, pret atturas noraidīts 15 par, pret atturas noraidīts 16 par, pret atturas pieņemts 17 par, pret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 pret atturas noraidīts, 23. par, pret atturas noraidīts, 24. par, pret atturas noraidīts, 25. par, pret atturas noraidīts, 26. par, pret atturas noraidīts, 27. par, pret atturas noraidīts, 28. par, pret atturas noraidīts, 29. par, pret atturas noraidīts, 30. par, pret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 pret atturas pieņemts, 37. pār pret atturas pieņemts, 38. pār pret atturas pieņemts, 39. pār pret atturas noraidīts, 40. pār pret atturas noraidīts, 41. pār pret atturas noraidīts, 42. pār pret atturas noraidīts, 43. pār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 pret atturas noraidīts. 51. par pret atturas pieņemts. 52. par pārbauda 51. Schlossen. Beidzam balsot. 34 pret 27 pieņemts. Tas bija 51. Tālāk, 52. par pret atturas noraidīts, 53. par, pret atturas noraidīts, 54. par, pret atturas noraidīts, 55. par, pret atturas noraidīts. Dāmas un kungi! Nu, tā gan nav laba sadarbība, ka atzinums Ehm, no citas komitejas ir mazākā grozījuma, vairākā jauns ziņojums, un tas nav pareizais eh, sadarbības veids. Tādēļ nonākam pie elektroniskā balsojuma, sākam balsot. Beidzam balsot. Ziņojums ir pieņemts ar 49 balsīm par, 8 pret un 5 atturoties. Herzlichen Glückwunsch! Ar to arī apsveicam referentu. Bitte? Minderheitenvotum, die ECR-Fraktion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 tika piedāvāts nākamais darba kārtības punkts, kas mums ir šodien, un tā mēs viņu arī šodien īstenosim. Wo ist denn jetzt meine Leute? Wo haben die meinen Mantel? Ich habe dann nochmal geschrieben, denn ich habe gesehen, du wolltest. Hm?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 Ich bitte. Lūdzu, apsēdieties. Lūdzu, apsēdieties. Kolēģi, kas vēlas, kas nevēlas piedalīties vai apmeklētāji, lūdzu, izejiet no zāles. How many amendments? Vorher? Ja?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 15 minutes? Hmm? 15 minutes is fine? Yeah. Dear colleagues, meine Damen und Herren, Dāmas un kungi, gribu jūs iepazīstināt ar Krievijas Federācijas Federālās asamblējas valsts domes startautisko lietu komitejas priekšsēdētāju Alekseju Puškovu. Viņš jau ir viesojies pie mums, ka mēs varam to uzskatīt par diskusijas turpinājumu. Puškova kungs runās apmēram 15 minūtes, un tad mums būs 45 minūtes diskusijai. Un es uh, jums došu attiecīgi runāšanas laiku, tā lai var izteikties pēc iespējas vairāk deputātu. Mēs zinām, ka Šīs debatas notiek ļoti saspringtā laikā. Pagājušajā nedēļas nogalē es piedalījos Minhenē drošības konferencē. Bija vēl dažs labs no Eiropas parlamenta turklāt. Un mēs redzējām, cik ļoti izšķirīgas ir šīs dienas. Un to mēs vēl nezinājām, kad sūtījām jums ielūgumu vai ielūgumu mūsu šīdienas viesim. Wir wissen, Mēs zinām, ka spriedze ir tik liela, ka iespējams, ka Sarunas vēl būs iespējams eh, turpināt, un iespējams, ka tā varētu būt pēdējā iespēja kaut ko atrisināt diplomātiski pirms uh, tiek piegādāti ieroči. Un Eiropas parlaments ir skaidri paudis savu nostāju, proti ir jāievēro startautiskās tiesības, tas attiecās uz Krimu un arī uz Krievijas darbībām Austrum Ukrainā, kas nesaskan ar startautiskajām tiesībām. Un Minskas vienošanās netiek īstenota, un to mēs esam atzinuši un uzskatām, ka Krievijas atbalsts eh, separātistiem mēs to vērtējam varbūt atšķirīgi nekā Puškala kungs, bet uh, būtībā atbalsts šiem separātistiem ir krasā pretrunā ar Minskas vienošanos. Eiropas parlaments vienmēr ir vēlējies būt labās attiecībās ar Krieviju, un mēs vienmēr, kuru katru brīdi esam gatavi pārtraukt sankcijas, pārtraukt sankciju īstenošanu un esam gatavi atsākt pārunas, arī palīdzēt Krievijas ekonomikas atveseļošanai, bet tas ir iespējams tikai, ja tiek ievērotas startautiskās tiesības, un mēs uzskatām, ka Helsinku vienošanās, Budapeštas memorants, Parīzes vienošanās, tur visur ir virsū Krievijas paraksts ar ko ir apliecināta teritoriālās nedalāmības ievērošana. Un ir atzītas katras valsts suverēnās tiesības pašai lēmt par to, ar ko, ar kādām valstīm tā slēdz vienošanās. Aleksei, mēs esam bieži par to jau sprieduši, un es raizējos par to, ka trīs punktu argumentācija, proti, ka šeit ir kādas vēsturiski parādi vai netiek ievērotas drošības intereses vai minoritātes tiek, tiek uh, padarītas par vergiem, ko nu par Ukrainu noteikti nevar teikt ka ar šādu pamatojumu Eiropā simts dažādās vietās varētu sākt kara darbību ar šādiem attaisnojumiem. Un runa nav tikai par solidaritāti ar Ukrainas pilsoņiem. Tas ir jautājums, kas skar visu Eiropas drošības un miera um, struktūru visā Eiropā. Un mums ir jānovērš atgriešanās situācijā, kuru mēs domājām pēdējo 25 gadu laikā, ka tā nekad vairs nebūtu iespējama un neatgriezīsies. Nācijas suverenitāte un teritoriālā nedalī, nedalāmība ir principi, ko mēs uzskatām, ka nevar pārkāpt. Tas ir tas, kā mēs vērtējam šo situāciju, un es ceru, ka mēs atkal atgūsim spēju sākt sarunas uz šīs bāzes. Sarunas, kas, par kurām mēs varam būt atbildīgi savu vēlētāju priekšā. Aleksei, lūdzu.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 pieņēmis Elmāru Broku uzaicinājumu. Elmāru Broku es pazīstu jau ilgus uh, gadus, lai gan es zinu, ka Eiropas parlamentā ir arī vairākums, kas uh, jau ir diezgan noformulējis savu, savu viedokli un savu pozīciju. Eh, tāpēc eh, droši vien varbūt tagad uzzināšu eh, auditoriju nav pats vieglākais mans mm, uzdevums. Vieglākais ceļš būtu vispār neierasties, vienkārši atbrīvoties no kritikas dzirdēšanas, arī no uzbrukumiem, ko es noteikti arī sagaidu šeit. Bet no otras puses, lai gan emocijas sit augstu vilni, Un tagad eh, tiešām ir laiks, kad eh, šie mm, aizvainojumi, apvainojumi, apvainojuši frāzes veido politiku. Apsūdzības arī. Es domāju, ka mums varbūt vajadzētu eh, mēģināt sākt visu no sākumu. Un šeit es gribētu pasvītrot arī Merkels un Olanda uh, gatavību uzsākt jaunu instīvu, eh, konfrontējot ar situāciju, kas iziet ār, aiz kontrols rāmjiem. Un tieši tāpēc es arī esmu ieradies Strasbūrā, un tāpēc es eh, arī tagad eh, šeit runāju. Es negribētu vest kādu ideoloģisko karu šeit ar jums, tas nav mans mērķis. Es arī negribu jūs pārliecināt par Krievijas puses taisnību. Nē, nē, tas nav mans uzdevums un arī vēlēšanās man nav tāda, ir franču teiciens, ka vajadzētu domāt, ka par to, ka gandrīz grūti neiespējami varbūt uh, Um, kaut kā, lasīt kaut kādu morālu tiem, kas jau ir konvertējušies, jau pieņēmuši kaut kādu pozīciju. Šeit es um, negribētu arī varbūt um, runāt par šiem savstarpējiem aizvainojumiem, apvainojumiem, jo tāds ceļš mums nevedīs, nenovedīs ne pie kā. Vispirms es gribētu atsaukt atmiņā šīs sanāksmes, kas ir notikušas uh, Kievā un Maskavā, un kāpēc šīs sanāksmes ir bijušas tik svarīgas. Es domāju, Eh, ka tas ir svarīgi. Eh, šis sanāks nozīmīgs, bet ka šis eh, karš nevedīs mūs nekur, nenovedīs pie kāda rezultāta. Šis karš varētu iet ilgus gadus zemes intensitātes līmenī, gluži tā kā tas ir noticis no septembra sākuma līdz līdz um, janvāra vidum, bez intensīviem uzbrukumiem, bez, bez um, intensīvām kaujas situācijām. Tomēr šis karš varētu arī palielināties, un tad tas varētu kļūt par patiesu draudu Eiropas drošībai. Es šeit gribētu uh, runāt par to, ka ASV šobrīd domā par iespēju sūtīt bruņojumu Ukrainai. Un tas ir ļoti bīstams notikums, un es gribētu šeit piekrist Francoā Olanam, ja tas uh, tiešām tas uh, tā notiks, tad uh, tiešām sāksies karš. Mēs zinām, kā karš sāk no sākuma. Tiek sūtīti ieroči, pēc tam militārie konsultanti, pēc tam uh, kaut kāds karaspēks, lai uh, šos konsultantus aizsargātu, pēc tam cilvēki tiek nogalināti un ka karš eskalējas. Mēs jau zinām no Vietnams kara vēstures, tieši tā tas arī tur sākās. No sākuma tika sūtīti ieroči un pēc tam bija vispārējais karš Eh, tāpēc eh, situācija ir ļoti bīstama, ārkārtīgi bīstama. Es nedomāju, ka eh, pretējā gadījumā Francijas prezidents un Vācijas kanclere būtu uzņēmušies um, šo nastu, lai strādātu pie šīs iniciatīvas, būtu tik nopietni, kā to viņi dara tagad. Es domāju, ka izbeigt kardarbību tagad ir kritiski svarīgi, tam ir izšķirīga nozīme Un iemesls ir tāds, ka e, ļoti daudz civiliedzīvotāji katru dienu e, tiek nogalināti un mirst e, šajā kaujas laukā. Šī te ziņa, ka it kā šie separātisti, nemiernieki nogalina civiliedzīvotājs, tas lielā mērā nav patiesība. Es došu jums kādus datus. Pēdējo nedēļu Doņetskas reģionā 100, 105 ēkas un mājokļu, dzīvojamās mājas iznīcināt trīs skolas, divas, trīs slimnīcas, divas skolas, divi bērnu dārzi, trīs deviņi cilvēki nogalināti, apmēram 1100 ievainoti. Noteikti to nedara nemiernieki, jo viņi kontrolē no Doņetsku, kāpēc tad viņi kaut ko kā darīt tādu. Protams, um, Ukrainas pusi jums stāstīs par saviem cipariem. Es negribēju teikt, ka šajā karā ir kādi labie vai slikti iespēki. Es vienkārši saku, ka šis karš būtu jāizbeidz. 5300 cilvēki ir jau nogalināti. Tieši šie cipari nāk no ANO. 10 tūkstoši ir ievainotie. Un uh, Vācijas drošības dienesti un. un um, slavenie dienesti eh, nāk klajā ar mm, ciparu 50 tūkstoši, ka tādi ir, eh, tas, tas cilvēks, kā tik nogalināti, gan civilizētie, gan militārie. Eh, tātad, tāpēc mums ir jādomā nopietni, kur mēs iesim tālāk, vai mēs iesim un vēl palielināsim šos ciparus, vai arī mēs atradīsim kādu izeju no šīs situācijas. Te man jāsaka, ka diemžēl šī cīņa bez eh, starptautiskās iejaukšanās politiskā līmenī varētu turpināties ilgu laiku. Jūs zināsiet, eh, ka jebkurā kara situācijā rodas radikāļi abās pusēs. Ir cilvēki, kas grib cīnīties līdz pašām beigām. Droši vien atradīsiet tādus kaujiniekus, gribētājus eh, Kīvā un arī nemiernieku pusē Un cilvēki, kas izsakās, izklausās, ka, ka viņiem ir taisnība. Bet eh, kas tad būs galu galā Ukrainā? Vai šie nemiernieki varēs ieņemt Kijevu? Skaidrs, ka nevarēs ieņemt Kijevu, un viņiem arī nav tāda mērķa. Bet eh, ko nozīmē šī cīnīšanās līdz, līdz beigām Kijevai? Vai tad viņi varēs nogarin, nogalināt visus šos nemierniekus, izcīrīt visu šo teritoriju? Tas arī nebūs iespējams Eh, nu, te bija divi uzbrukumi no Kievas puses, gan augustā, septembrī, gan arī eh, janvārī, tad Kievas spēks. Mums ir eh, tāda situācija, ka šeit nevar būt militārs risinājums šajā karā. Neviena no, no, no, no pusēm, neviena no pusēm nevar tik ļoti sakaut otru pusi, lai iegūtu izšķirošu pārsvaru, rezultatīvu pārsvaru. Un būtu pārāk vienkāršoti apgalvot ka, ka vi, viss tur ir melns un balts. Nemiernīgi lūk ir melni un Kieva ir balta. Šķiet, ka uh, pagājušā nedēļā Kievas augstākā rāda pieņēma rezolūciju, kur Krievija tiek nosaukta par agresoru. Valsts, kas veic agresīvu rīcību pret Ukrainu. Nu, mans ir jautājums, vai jūs esat redzējuši tik daudz agresīvas valstis, kas būtu uzņēmuši savā teritorijā simtiem, simtiem cilvēku savā teritorijā. Ja būtu agresori Krievija, tad kāpēc viņi būtu uzņēmuši 830 tūkstoši cilvēku? savā teritorijā, kas bēg no Ukrainas. Tas kaut kā neierakstās šajā eh, vēlbātajā situācijā, jo šie cilvēki, kas bēg, tie ir Krievu pārsvarā, un viņi jūtas drošāk, neapdraudēti Krievijas eh, teritorijā. 150 tūkstoši ir atstājuši eh, šo, šo teritoriju un devušies prom uz citām Ukrainas vietām. Šķiet, ka šeit ir tāda šķelšanās arī Austrum Ukrainā. Ir cilvēki, kas grib bēgt uz Ukrainu tālāk, un citi grib bēgt uz Krieviju. Situācija nav melna balta. Mums tāpēc ir nepieciešams meklēt politisku risinājumu. Un tieši tāpēc mums ir apmēram 7 miljoni cilvēku, kas dzīvo Austrum Ukrainā un mums ir jādomā par to, ko viņi runā un domā. Tas ir jāņem vērā. Un tāpēc arī šis jautājums par nākotnes statusu šīm teritorijām ir ar izšķirīgu nozīmi. Mēs nevaram vienkārši pateikt, ka, lūk, viņu likteni ir jālem tikai Kijavā. Es Eh, esmu, domāju, ka šī Ukrainas krīze jau ir kļūst par starptautisku krīzi. Te nav iespējams atrast kādu iekšēju risinājumu, tas jau ir pāraudzis iekšējo risinājumu robežu. Tāpēc šis jautājums par statusu ir bāze, pamats un uz eh, tā pamat mēs varētu ilgstošu mieru, nevis kaut kādu pamieru veidot. Šis pamieris, tas tiks pārkāpts pēc eh, varbūt dažām nedēļām. Mums ir vajadzīgs ilgstošs miers, un tāpēc ir jāvaicā cilvēkiem, kas tur dzīvo, kāda veida statusu jūs cilvēki tur dzīvo, gribētu, lai tas būtu tāds status, kas garantē jūsu tiesības. Mēs nevaram izlemt to viņiem aiz muguras. Un, kad mēs dzirdam no Kijevas, vienu un to pašu mantru, eh, ka eh, Ukraina ir un būs tāda unitāra vienota valsts. Eh, viņiem ir taisnība tā teikt, bet vai tāda unitāra valsts vienmēr ir spējīga atbildēt uz jautājumiem, ko uzdod multinacionālas sabiedrība. Atceraties, Serbijā Kosovas krīzes laikā arī bija radikāļi, kas teica, lūk, Serbijai ir jāpaliek par vienu vienotu viengabalainu unitāru valsti un kur tas mūs ir novedis. Varbūt, ja būtu bijis federāls status iedot Kosovai tad, tad varbūt visa vēsture attīstītos savādāk un Dienvidslāvijā būtu daudz mazāk šie cilvēku upuri. Un Es eh, negribu ierosināt, ka Ukraina pārtop par federāciju. Kaut gan es ne, nesaskatu eh, neko sliktu šajā federācijas konceptā, gluži tāpat kā citi eiropieši, piemēram, Vācija ir federācija, ir eh, Krievija, ir ASV. Tātad ar federāciju kā tādu nav nekāda problēma, bet es gribētu pasvītrot, ka šai teritorijai ir jādod tāds īpašs status, un to, mm, un to akceptēs arī cilvēku starpībā. Mēs nevaram to izlemt ne Briselē, ne Vašingtonā, ne Kievā. Mums ir jāapvaicā cilvēkiem, kas tur dzīvo, un tad mums ir arī jādzird no viņiem, kādu veidu valstisko statusu viņi vēlas redzēt. Jā, Donbasam ir jāpaliek par daļu no Ukrainas. Tur mēs neko nesakam. Bet mēs eh, arī eh, gribam tomēr pateikt, ka pēc visiem šiem eh, notikumiem pēc eh, visiem šiem nežēlīgām kaujām, slepkavībām mēs eh, nevaram vienkārši pateikt Kieva, lūk, lai te būtu jums šī vienotā unitārā valstdarība, tas nav iespējams. Jo šeit būs arī tāda atriebības auga, būs arī kaut kādas nelegālas rīcības, eh, kas tiks vēstas pret cilvēkiem, kas dzīvo šajā reģionā apdraudētajā. Tāpēc mums ir jādod viņiem kaut kādas drošības garantijas. Un par šīm garantijām Es domāju, ka mums vajadzētu šeit apvienot savus spēkus, un eh, ir skaidrs, ka Kievas valdība ir eh, izveidojusi diezgan ciešas saiknes ar vairākām Eiropas galvaspilsētām. Un, piemēram, ja notiek um, uguns pārtraukšana, Kieva to pārtrauc, un ja to garantē Eiropas valstis, Eiropas Savienība, kaut kā tā, tad mm, tas tā varētu būt atbildi. No mūsu puses Krievija varētu izdarīt savu spiedienu uz nemierniekiem arī. Lai tas būtu tāds ilgstošs uguns pārtraukšanas eh, gadījums, lai nebūtu tā, ka uguns tiek pārtraukta uz īsu virkli un atkal tiek atjaunot pēc īsta brīža. Tā tad ir runa par garantijām. Es domāju, ka vajadzētu padomāt par tādām garantijām, par tām varētu runāt. Vezot saka, tā pieņems arī Minskā trešdien. Un šāds garantijas varētu būt kā bāzi ilgstošiem politiskiem risinājumiem. Bet risinājums ir ļoti ilgi meklējams. Šie jautājumi netiek viegli risināt. Atceraties, cik ilgs laiks bija nepieciešams eh, Eiropai nokārtot Kosovas jautājumu. Mēs nu nepiekritām tam risinājumiem, zināsiet, bet vajadzīgi bija desmit gadi. Tātad ātri risinājumi šeit nav iespējami. Bet, ja karš tiek apturēts, politiskais process tiek iesākts, tad mēs uzskatām, ka pozitīvi noteikti būtu vismaz tas, ka cilvēku pārstāsts tu, tur iet boja, un tad jau tas vien ir rezultāts, un tad mēs varam turpināt meklēt risinājumu 23 gadus un tā tālāk kā ar jebkuru krīzi. Kā es teicu, vienā krīzē nav viegli risinājuma. Vēl es gribētu pasvītrot, ka neraugoties uz esošo situāciju, mēs neuzskatām, ka Eiropas Savienība ir mūsu ienaidnieks, lai gan dažkārt tas izskan tā no preses. Mēs uzskatām, ka Eiropas eh, Savienība ir daļa no kontinentu, kur atrodamies arī mēs. Mēs esam dzirdējuši, ka ir strateģiskas partnerības, uh, Eiropas Savienība un, un Krievija šī strateģiskā partnerība ir izbeigusies. To esam dzirdējuši no Briseles. Bet pat ja strateģiskā partnerība ir izbeigusies, tas nenozīmē, ka mūsu attiecības ir beigušās. Mēs joprojām turpināsim eksistēt uz vienu un tā paša kontinentu, un tāpēc uh, mums, uh, mūsu prāt, ir nepieciešams, ir absolūti nepieciešams tagad varbūt pacelties pāri šīm ap, apusējām nepatikas izpausmēm. Um, vajadzētu skatīties uz to, kā mēs varētu noregulēt šo situāciju, jo pretējā gadījumā tas novedīs mūs um, pie daudz, daudz bīstamākas situācijas. Paldies! Pies, paldies! Mums nav daudz laika. Uh, Es piedāvāju rīkoties e, šādi pusotra minūte katram koordinātoram un pēc tam viena minūte pāriem deputātiem. Un esmu jau pabeidzis e, rakstīt runātāju sarakstu. Šis runātājs saraksts tiek slēgts. Vispirms prēdes kungs. Merci infiniment, monsieur président. Paldies. Es esmu priecīgs, ka jūs esat šeit kopā ar mums. Diemžēl mūsu kolēģiem, eh, kas ir arī referents eh, Krievijas jautājumā, nebija iespējams vest šo dialogu jūsu valstī. Eh, jo ierodoties Maskavā izrādās, ka nav iespējams ierasties Krievijā, ja nav attiecīgās diplomātiskās pasas un vīzas. Un uh, tātad jūs teicāt, ka mēs ne, ne, jūs negribat iesaistīties ideoloģiskās debatēs. Teicāt, ka šeit nav ideoloģijas, bet no otras puses janvāra beigās jūs teicāt arī savā uzrunā, jūs runājāt par ideoloģiju, uzskatījāt, ka lūk šī ideoloģija ir totalitārisma izpausme, tā, kas nāk no rietumiem. Un um, tātad tā, tas bija jūsu viedoklis par to, kā iesaistīties kopīgā debatē, mm, un arī jūsu um, ministrs Lav Lavrovs ir teicis mm, par Krīmu, ka ka, ka Krīma ir pievienojusies eh, Krievijai pēc brīvas grības, ka Ukrainā arī nav Krievijas eh, kara spēka un tā tālāk. Un, un mēs jau zinām visu šo e, ideoloģiju jau 5, 6 gados un tā tālāk. Tas viss ir augstais karš un arī jūsu uzvad, uzvedība, tagad jūsu rīcība norāda uz to, ka jāsaka, ka viss mm, problēmas sapnē ir jūsu politiskā režīma būtība. Te jau nav runa par strateģisko partnerību, tas vispār nav iespējams Eh, jāsaka, ka jūsu režīms ir tāds režīms, kas atbalsta militarizāciju. Eh, jūs teicāt, ka eh, jūs negribat karu, bet tad arī dariet to, lai to apturētu. Tā ir jūsu atbildība, tā nav Eiropas atbildība, tā nav Kīvijas atbildība, tā ir jūsu atbildība. Ja jūs gribat, lai karš beidzas, tā kā jūs to apgalvojat, tad lūdzu to arī darat. Tagad jums ir iespēja to izdarīt, un es domāju, ka nākamajos mm, stundās jums ir iespēja parādīt šo labo grību. Jūs varat pieņemt šo rīcību un iet virsienā un izbeigt šo karu. Un tālāk mēs varēsim arī runāt par iespēju kā sadarboties. Paldies par uzmanību! Thank you, Mr. Chairman. much, Firstly, uh, fully... Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es pilnībā piekrītu tam, ka Broka kungs ir uzaicinājis jūsu šo sanāksmi pie mums, un mēs tiešām varam jums piekrist, ka um, kara ka, kaujas darbības pārtraukšana ir absolūti nepieciešama Jūs arī teicāt, ka šeit varētu rasties ļoti būtiski mm, drošības draudi, un šeit es tiešām tam piekrītu, un arī piekrītu mūsu priekšsēdētājiem, viņu ievadvārdos. Eh, ko es varētu jums teikt, eh, Puškalkungs, ka eh, jūsu teiktais šodien būtiski atšķirt no tā, ko saka Putins un Lavrovs Eh, tas ir kaut kas cits nekā tas diskurss, ko mēs dzirdam eh, Krievijas televīzijā. Viss šīs frāzes, ko tur runā par Eiropas Savienību, Un um, šeit ir tons, ko mēs šodien dzirdam, un tons, ko mēs dzirdam tur. Mēs gribam tādu tonalitāti sarunā, kas ir atvērta dialogam, bet mēs nedzirdam to no Maskavas un, un neredzam, kā mēs varētu uzlabot jūsu apņemšanās meklēt mierīgu risinājumu. Nav sastatāma ar jūsu valdības nevēlēšanos respektēt Minskas nolīgumu. Ja mēs tiešām gribētu veidot mierīgu nolīgumus, tad mums, tad mums ir tas jā jāpamato uz uzticēšanos godīga attieksme, un mums ir skaidrs visiem, ka Krievija tiešām nav darījusi uzticības gaisotnē visu to, ko no viņiem prasīja šis nolīgums. Ko es varētu teikt uz to? Diezgan īpatnēji Buškau kungs ir dzirdēt, ka jūs eh, tagad atsaucaties uz Kosovas risinājumu propagandēju to, kaut gan skaidri zināms, ka jūsu valstī arī bija savs skatījums uz šo risinājumu. Paldies. Uh, thank you, uh, Mr. President. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Puškau kungs, ECR grupas vārdā vēlos sacīt, ka tās tiešām ir attiecības starp Eiropas Savienību un principā arī divpusējās attiecības starp uh, apvienoto karalisti un Krieviju ir zemākajā punktā pēc augstā kara kā tas bija Litviņenko slepkavības rezultātā, uh, kur tika apgalvots, ka FSB dienestu uh, darbinieki ir par to atbildīgi bet jūsu valsts eh, pārstāv centieniem radīt Novorosijas Jaunkrievijas teritoriju, veicot eh, agresīvas kara darbības pret miermīlīgu Ukrainu. Filips Hamons, eh, ārlietu ministrs no mans valsts pārstāv, sacīja, ka tas atgādina kaut ko no pagājušā gadsimta vidus vairāk nekā no mūsdienīgas Eiropas valsts rīcības. Mana politiskā grupa vēlētos redzēt uh, politisko risinājumu. Tomēr vēl viena kārta sarunām Minskā varētu būt arī e, pozitīvs, bet e, Putins un viņa militārie pārstāvi Doņetskā vēlas ar spēku pierādīt savu patiesību un Krievijas militāro pārākumu. Un, un liela daļa uzbrukuma notiek ar Krievijas uh, artilēriju, kas šauj no Krievijas teritorijas, nevis, kā jūs sacījāt, um, nemiernieku radīt šādu. Atcerēsimies 94. gada līgumu, kas ir jāievēro. Un ja jūsu valsts atkal uh, ignorēs Minskas uh, pamieru tā vietā vēloties izveidot sauszemes koridoru uz Krīmu vai ieņemt Mariupolu, tad, manuprāt, ir jāpastiprina ekonomiskās sankcijas. Es uh, prasītu neļaut Krievijas bankām eh, piekļūt SWIFT sistēmai. Un piekrīt arī Financial Times rakstītājiem, Ukrainai ir jādod militāras iespējas sevi aizstāvēt. Uh, Puškau kungs, jums joprojām eh, liekas, ka ir kaut kādi separātisti, bet to neviens tam vairs netic. Visi zin, ka jūs eh, saglabājat kontroli par viņiem. Jūsu sapnis eh, par slāvisko pasauli, Krievu pasauli, tas ir, nu, tas nerealizēsies, un Putina plāns nerealizēsies. Paldies! Thank you, Chairman, indeed. Paldies, priekšsarētāji Puškaukungs. Krievijas prezidents Putins 17. aprīlī 2014. gadā tieši vienu mēnesi pēc Krimas aneksijas sacīja sekojošo, un es citēju. Es vēlos atgādināt jums, ka tā bija tā saucamā Jaunkrievija cara laikā. Harkova, Luganska, Hersona, Nikolaiva un Odesa tā toreiz nebija Ukrainas daļa. Tas tas, ko sacīja Putins. Tās eh, te, teritorijas centrs bija Novorosīska, līdz ar to šo reģionu jāsauc par Novorosīru. Kā es to saprotu, tā ir daļa no plašākas koncepcijas, tā sauktās Krievu pasaules. Puškaukungs tur, kur sākas e, nu, Novorosija un kur beidzas Krievu e, pasauli, e, kā, kā jums liekas. Un, un vai ir sadarbība starp Krievijas federāciju un nemierniekiem, kā jūs viņus saucat? Krievijas puse apgādā viņus ar visdažādāko uh, munīciju, lai viņi varētu karot pret Ukrainu. Paldies! Muchas gracias, muchas gracias, eh, presidente. Bueno, por fin. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Noslēgumā šai sadaļai varbūt eh, dzirdēsim arī savādāku viedokli. Tas, ko uh, tas, ko es dzirdēju AFET komitejā un SEDE komitejā, kolēģis saka, Arī Ukrainas vēstnieks saka, ka ir Krievijas karaspēki, kas karo Ukrainā, bet mēs vēlamies dzirdēt Krievijas viedokli, lai nebūtu nekas nepareizi izskaidrots. Mēs redzam, ka turpinās destabilizācija Ukrainā. Vai jūsuprāt, tie ir tīšām organizēti Eiropas eh, pasākumi, lai sagrautu attiecības ar kaimiņiem? Uh, Ko jūs ierosinātu? Es ne, negribu dzirdēt to pārstāstītu no citām personām, bet patiešo no jums. Un ko Krievija var pateikt par eh, ASV eh, plānotajām bruņojumu piegādēm? Piemēram, eh, pārnēsājumai pretgaisa ieroči. Kozo kungs, šeit, šajā komitejā visi var izteikties, tā skaitā Krievijas vēstinieks. Tāpat arī karas eh, delegācija lūdzu neradiet visiem iespaidu, ka it kā pirmo reizi pēdējo 12 mēnešu laikā kāds, kurš nedomā kā citi, ir ticis pie vārda. Tā tas nav. Harmskundze. Also, um, like Jā, es arī vēlētos izmantot šo iespēju uzdot Puškovam jautājumu. Arī man nebija iespējams uh, apspriesties ar Krievijas kolēģiem Maskavā. Jūs apturējāt, vai drīzāk Krievijas varas iestādes apturēja manas iespējas uh, ceļot uh, uz Krieviju Šeremetjeva lidostā. Šobrīd man ļoti interesētu uh, Pēc tā, ko jūs sacījāt, es vēlētos uzzināt, kāpēc Minskas līgums nedarbojās, jo viss, ko jūs sacījāt, kas būtu bijis iespējams, tas viss bija iespējams jau balstoties uz Minskas līgumu. Es vēlētos arī uzzināt, vai nepastāv sarunas un lēmumi valsts domē par to, kas notiek Ukrainā. Savā runā jūs radījāt iespaidu, ka Nepastāv nekāda Krievijas iesaista konfliktā. Un es teikšu atklāti, es to apšaubu, jo aizvien vairāk balsis no Krievijas šodien eh, arī militāri medicīnas darbinieki saka, jā, Krievijas karavīri cīnās uh, Ukrainā, bet tikai kā brīvprātīgie aizvien vairāk attēli parādās, parādot uh, Krievijas bruņojumu, Krievijas uh, kravas automašīnas. Līdz ar to es vēlos dzirdēt no jums, kāds ir jūsu viedoklis, kad valsts dome, Kremlis piekritīs kādam kompromisam, kas uh, jau ir panākts pirms mēneša Minskā. Uh, Un cik tālu jums aiziet ārpus Mīnskas līguma attiecībā uz teritoriju? Šajā kontekstā es vēlos uzsvērt šo svarīgākos eh, jautājumus, kurus pirms brīža dzirdēt no manas liberālās grupas kolēģi. Grazie, prezidente, grazie anche, prezidente Puškov. Jā, paldies, paldies, Puškov kungs, par to, ka ieradāties. Tas noteikti nebija viegli jums, ņemot vērā pašreizējo kontekstu Es pilnību jums piekrītu, tad, kad jūs sacījāt, ka šeit nav melnais un baltais, šeit nav ne eņģeļa, ne dēmona šai karā. Un Platons sacīja, ka kara pirmais upuris ir patiesība. Jūs sacījāt, ka militārs risinājums nav iespējams. Es tam piekrītu, ne tikai attiecībā uz to, ka tas nav iespējams, eh, lai viena no pusēm pilnībā uzvarētu. To nepieņems ne Eiropa, ne arī kāda no konfliktā iesaistītajām pusēm. Šeit ir eh, milzīga cīņa starp vienu lielvaru un citu potenciālo lielvaru, kas vēlas aizvien vairāk varas. Mans jautājums tad ir šāds. Ņemot vērā šo situāciju, ja tiktu ierosināts piešķirt autonomu statusu šim reģionam, kā piemēram Itālijas reģionā. Ja šāds priekšlikums būtu izteikts, līdzīgi kā jūs ierosinājāt, eh, runājot par federāciju, kādi būtu konkrēti nosacījumi, lai Kremlis to pieņemtu, kādiem jābūt nosacījumiem? Grazie Presidente, eh, anche io mi unisco. Paldies priekšsēdētāji. Es arī piekrītu uh, sacītājiem, ka tas ir ļoti labi, ka vēstniekums ir uzaicināts šeit. Bet, um, pirmais jautājums ir par Eiropas Savienības un Krievijas attiecībām. Vai jums neliekas, ka nerunājot nemaz par šī brīža situāciju, tomēr vajadzētu uz visu skatīties uh, tādā um, varbūt vājuma kontekstā, vājuma attiecībās starp Eiropas Savienību un Krieviju. Un šobrīd to mēģina risināt Vācijas un Francijas līderi. Vai šeit nav drīzāk jautājumi par Eiropas Savienības ārlietu politikas um, vājumu? Vai tad nevajadzētu uh, pārstāvēt Eiropu citiem cilvēkiem, nevis Vācijas, Francijas premjeru, kancleriem un prezidentam. Protams, ka šeit ir daudz riski. Protams, ka Eiropā mums ir jāatrisina savi jautājumi. Mm -hmm. Citi saka, ka redziet, Atlantijas otrā pusē viņi ir gatavi nāvējoši ieroči sūtīt. Un mans otrs jautājums. Kā tad ir ar teritoriālās suverenitātes principu? Kā tad ar pašnoteikšanās tiesībām cilvēkiem, ir īpaši Krievu minoritātei Ukrainā? that our... Uh... Priekšsēdētājs, es ierosinātu, ka Krievijas delegācijas vadītājs un referents tagad uh, Karas, ne, Landsbergis tad. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu izteikt nožēlu, ka faktu meklēšanas misija, kas devās uz Maskavu, tomēr nevarēja ierasties Maskavā. Tātad tas nenotika. No otras puses, Puškaukungs, kas šeit aici, ir aicināts uz Eiropas parlamentu, jums ir iespēja izteikt opozīciju. Lūk, te ir arī šī atšķirības starp rietumu pasauli un jūsu valsti šī plaisa padziļinās vēl vairāk, ka, um, tāpēc, ka Krievija nepild to, ko pati apņemsies pildīt. Ir apmēram 1100 dažādu nolēmumu no cilvēktiesību tiesas, un Krievija neīsteno šos lēmumus. Un uzreiz pēc kara. Uh, ir arī četri strīdgadījumi ar Eiropas Savienību. Es gribētu turpināt arī ar Budapeštas Helsinga memorandu, ANO hartu, visi un daudz citi tiek pārkāpt no Krievijas puses. Minskas nolīgums uh, ir tāds, no, ir tāds ko, ko parakstīja vēstnieks. Tas nozīmē, ka Krievija bija atņēmusies parakstot uh, šo dokumentu arī, arī īstenot to, bet um, te Krievija nav paksnēs mazāko pirkstu, lai tiešām īstenot šo Minskas nolīgumu. Kā jūs redzat šīs attiecības ar rietumiem, ja jūs esat nolieguši mūsu labo gribu, jūs esat pārkāpuši nu, līgumus un ignorējat demokrātiju un likumu varu? Down the speaking time to one minute now. Tagad viena minūte. Gulā. Tālāk pie Kosku. Thank you. Mr. President, thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji, paldies Puškau kungam par jūsu komentāriem. Jūs teicāt, ka uh, tad, kad būs ieroči, tad eh, arī eskalēsies konflikts. Bet eh, Ukrainā jau ir noticis šis, eh, um, Ukraina radēja savus kodoli ieročus Krievijai, un Krievijas solījis ir garantēt robežas. Vai Budapeštas memorands 94. gadā parakstīts joprojām ir spēkā un obligāts arī Krievijai? Tāds ir mans jautājums. Paldies, Kalnietes kundze. Uh, Mr. Puškov. Puškov kungs. Es gribēju jums gribēšu uzdot jautājumu. Vai kad Krievija ratificēs eh, starptautiskās krimināla tiesas um, dokumentu, uh, vai arī jūs to nedarīsiet, jo esat nobijušies um, un pienāks tad diena, ka, kad tie elites karavīri no Krievijas, kas šobrīd karo Ukrainā, tiks arī saukt pie atbildības par noziegumiem, kas ir izdarīti Ukrainā. Flekenštenkungs. Ja Puškovs, ja. Puškovkungs, jūs teicāt, ka strateģiskā partnerība vairs neeksistē. Es domāju, ka mēs to nožēlojam vēl vairāk nekā jūs, jo tā būtu ļoti nepieciešama un kā priekšnosacījums, lai mēs varētu no jauna paļauties uz to, ka varam uh, kopīgi atrisināt problēmu. Jūs sacījāt, ka ātri nekas netiks panākts, un es tam piekrītu, bet mēs negribam uh, mālēt tādu ilgstošu konfliktu. Daudz kas ir jānoskaidro, arī um, pamieris ir viens no soļiem. Es esmu uh, skeptisks, bet tomēr rēķinos ar jums. Nu, nelieciet mums vilties. Paldies. Devis Markers. Uh, dank u wel, uh, meneer Pushkov. Welkom en uh, bedankt voor de dialoog. Um, als ik u... Paldies. Paldies, ka jūs esat šeit un gatavs dialogam. Uzklausot jūs, var īsumā to pateikt divos teikumos Jūs sacījāt, ka karš mūs e, nenovedīs pie, ne pie kā, bet kāpēc tad jūs importējāt karu? Kāpēc šis hibrīd karš austrum Ukrainā ir ar jūsu palīdzību izcēlies? Krievijas federācija nekad nav atbildējusi uz jautājumu, no kurienes tad šie smagie ieroči ir tur parādījušies un citi materiāli. Varbūt varat atbildēt reizi par reizēm uz šo jautājumu. Un eh, Eiropa, Eiropas padomes un Ukrainas parlamentā eh, locekļi, viņus vajadzētu izlaist no Maskavas. Paldies, priekšādātāji. Nākamais runātājs. mums ir jācenšas atrast politisks risinājums problēmai, kam ir liela strateģiska nozīme. Es mm, nezinu tādu gadījumu, kad karš karu tikt izraisījusi tikai trešā puse. Krievija, Ukrainā ir iekšējas problēmas, protams, ar aizsardzības ministrs ir atzinis, ka tikai 20% iedzīvotāju ir. Uh, Budapeštas memorands joprojām ir uzskatāms par saistošu, un kā jūs vērtējat iespējas, kā attīstīsies situācija Krimā un Donbasā? Un vai jūs esat uh, gatavs runāt ar starptautisko kriminālu tiesu, līdz tāpat kā to var prasīt no Izraēlas un ASV? Muchas gracias, señor presidente, señor Puškov. Paldies, Puškova kungs. Ideoloģiski mēs neesam īpaši tuvi, bet arī Broka kunga viedoklis. Mm. Mm, es nevarētu tam piekrist simtprocentīgi. Mēs zinām, ka starptautiskajās attiecībās daudz kas ir atkarīgs arī no ģeopolitiskiem apsvērumiem, ne tikai no ideoloģijām vai simpātijām pret kādu politisku režīmu. Jūs zināt, ka Eiropas parlamentā ir pārstāvi dažādi politiskie spēki, ir arī tādi, kas vēlas, lai Eiropa izturētos ar respektu, un mēs vēlamies arī uzturēt labas attiecības ar ASV. Arī ASV nav valsts, kas vienmēr būtu ideāli ievērojusi starptautiskās tiesības, arī tas jāatzīst. Thank you, Mr. Rishkov, for coming here. I have, uh... Paldies, Puškov kungs, par to, ka atnācāt pie mums. Es... Puškov kungs, liels paldies. Ask you, will you work relentlessly towards making... Vai jūs uh, tiešām strādās iet mm, un tā, lai eh, šī parlamenta deputāte ir tur, turpmāk arī varētu ceļot uz Krieviju? Vai jūs darīsiet visu, ko varat, vai, vai jūs uzskatāt, ka Krievijas rīcība šajā konfliktā saskana ar Parīzes hartas normām, kad Serbijas et, et, priekšstādātājs krit kritizēja pretējo pusi par to, ka nav vēlēšanās eh, runāt par eh, pamieru noteikumiem eh, saskaņā ar Minskas līgumu. Kā jūs to komentēt? Hvala lijepa predsjedavajući. Kolega Brok, gospodine Puškov, hvala što ste došli danas. Paldies kolēģi. Puškov kungs, paldies, ka esat atnākuši uz mūsu sanāksmi. Vairs nav mikrofona runātājiem. Un ko jūs domājat par um, Ukrainas izvēlu, bet tas nozīmē, ka visas uh, Krievijai esošās valstis, blakus esošās valstis, ka, kas izvēlas Eiropas virzību, tad uh, visām šīm valstīm ir tāds draudz, ka Krievija var to nepieņemt, uh, kādā veidā uh, Eh, Krievija tad eh, saskaņo savu rīcību ar eh, startautiskā normu ievērošanu un um, kā varētu to sastatīt ar Krīmas aneksiju, ko tik plaši ir atbalstījusi Duma. Um, jūsu rīcība mūs atgādina Miloševiča rīcību Serbija, un mēs uzskatām, ka tas nav labi ne Krievijai, ne Krievijas kaimiņiem, ne arī visam kontinentam kopumā. Manikins. Thank you, Chair. With, my, with all my due respect to, the, to our guest, I would. Paldies. Es gribētu runāt Krievu valodā. Представляю Латвию, и моя страна может быть. Es pārstāvu Latviju, un varbūt mana valsts labāk par citām Eiropas valstīm zina, ko nozīmē attiecībās ar Krieviju gan atsalums, gan uh, attiecību uzlabošanās to uz robežu uzreiz izjūti. Jūs sacījāt, ka Eiropas Savienība nav mūsu ienaidnieks. Man bija patīkami to dzirdēt. Sakiet, lūdzu, kādus soļus Krievija ir gatava izdarīt jau parīt, ja rītdien notiks brīnums un Eiropas Savienība atcels visas ieviestās sankcijas pret Krieviju? Paldies! Thank you very much. Uh, first of all, thanks for. Paldies, paldies, ka necentāties pārliecināt, ka jūsu karavīri un ieroči nav Ukrainā. Līdzīgi kā citi kolēģi, arī es prasu un atbrīvot Nadju Savčenko nekavējoties, jums nav tiesības viņu aizturēt. Un mani jautājumi, kāpēc Krievija nav ļāvusi OSCE nokļūt visā teritorijā? lai viņi redzētu, kas faktiski notiek. Vai tad jūs kā OSCE dalība valsts neusticaties, ka viņi būs objektīvi kā organizācija? Otrs jautājums. Jūs runājat par eh, Doņetskas un Luhanskas etnisko sastāvu, bet ar tādu pašu argumentu var runāt par Harkivu, Dņepapritovsku, Odesu vai pat Kijevu, ja mēs runājam par etnisko sastāvu. Ar šādu argumentu sākot, kur tad jūs apstāsieties un ka, ko jūs varēsiet eh, mums apsolīt, ka ja pamieris tiks panāks, ka jūsu apetīte rimsies. Paldies! Priekšsēdētāji, paldies! Ehm, neskatoties to, ka es ļoti cienu priekšsētāju kungs, eh, tomēr es visam nepiekrītu. Un arī eh, nedomāju, ka eh, vajadzētu tik ļoti eksaltēt runāt par Eiropas viedokli un jāsaka, ka, ka mums ir izveidojusies arī mm, šī te mm, antikrieviskā histērija un nevienmēr visi domā domā vienādi, un šeit šī situācija ar kodola centrāliem e, Ukrainas vidienē, un ir arī tikpat eksaltēti apspriesta, un šeit mēs runājam par agresiju arī ASV iejaukšanos, jāsaka, šeit uh, ir ļoti daudz lietas, kas neat, neatbalst, neatbilst nekādām realitātes izpratnē. Šajā vīkendā bija diskusija starp, um, starp mūsu un jūsu prezidentu. Un kādi pasākumi, kādas mācības ir gūtas jūsu parlamentā pēc šīs uh, nedēļas nogals, kā šīs sarunas pārvērtīsies par lēmumiem un kādā veidā šie lēmumi tiks īstenot apkaroti. Un vēl Brokungs, tad runājot par uh, Krievijas lomu. Un, jā, mēs atceramies arī to, ko Krievija darījusi pēdējā kara laikā un to pakalpojumu, ko ir darījusi Krievija, lai mums nodrošinātu brīvību. Mr. Melanchon, Für die Befreiung Frankreichs waren auch die Milašon kungs, Francijas atbrīvošanā piedalījās arī Angļi un Amerikāņi, kuriem jūs tikko uzbrukāt. Es ļoti labi atceros, ka Normandijā bija arī Angļi un Amerikāņi. Nē, es neesmu to aizmirsis, un, bet noteikti arī Krievijas lomas neesmu aizmirsis. Stop! Und ich muss Ihnen sagen, Sir. Man jums gan jāsaka, dārgais kungs, ja mums būtu, ja mēs būtu vienisprātis, tad, eh, es nezinu, mums vajadzētu varbūt apspriesties par to, vai viedoklis tomēr nav nepareizs. Te kolīga šoprāt. Šoprāt, kungs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pārsvīdrot Uh, savu tādu interesantu attieksmi, uh, dzirdot kolēģi teikto par šo brīvo cirkulāciju. Mēs uh, zinām, ka šeit ir aizliegums ceļot un ir ļoti daudz arī Krievijas pilsoņu šajā sarakstā. Un kāpēc šeit netiek brīvās cirkulācija, brīvās pārvietošanas principi īstenot? Um, 1981. gadā Francija un Vācija piedalījās arī Transsibīrijas gāzes vada izveidošanā. Atvier, um, ASV pievieno um, vērsās ar savām sankcijām un, un tad um, mums bija arī augstākā situācija, bet tad eh, kri, ASV piekāpās un atkāpās no sankcijām Un tag, tas bija Eiropas ekonomiskās kopienas laika. Kāda iemesla dēļ e, Eiropas Savienība šobrīd rīkojas tā, runāties tiek pārprāt, un kāpēc mēs šeit šobrīd rīkojamies tā un agresīvi runājam par valstīm satrūtas taustumiem no mums? Manuprāt, tā ir arī tā atšķirība, ka šajā parlamentā visi var izteikties vairākums atbalstīja rezolūciju, un cik daudz cilvēku bija eh, spējīgi izteikties arī tie, kuri neatbalstīja eh, rezolūciju. Mēs esam tiešām parādījuši, ka visi var izteikties. Gomeša kungs tālāk. Welcome, Mr. Puškov. Like... Es esmu sveicināts Puškov kungs. Kāpēc Krievija neatzīst, ka viņa piedalās šai karā? Jūs atzīstat, ka Donbass ir daļa no Ukrainas Vai tas stiepjas arī tālāk līdz Mariupolai? Par Krīmu arī gribat dzirdēt atbildi. Jūs uh, sacījāt, ka gribat garantijas, uh, lai Mīnskas līgums darbotos. Kādas garantijas tās ir? Čigodžiju kungs. Καλωσορίζω και εγώ τον κύριο Πουσκόφ εδώ. Es sveicu šeit Puškau kungs. Mums ļoti lielas bažas dara šis augstā kara klimats, kas Eiropā šobrīd jūtams. It kā mēs neko nebūtu mācījušies no iepriekšējiem kariem un simtiem tūkstošu bojā gājušo. Mēs atkal un atkal radam iespaidu, ka no šiem kariem neko neesam mācījušies. Un tagad ASV sūtīs ieročus. Salīdz, salīdzinājums ar Vietnamu no Puškaukunga puses bija ļoti precīzs. Mēs nevaram pieļaut Vietnamas situāciju Eiropā. Mani jautājumi, kāda ir sankciju ietekme uz Krieviju, jūsuprāt? Jūs runājat par federācijas iespēju, vai jūs domājat tajā iekļaut arī Krimu? Priekšsarētājs. Благодаря много, господин председател. Хубаво е, че сте тук, господин Пушков, за да чуем и вашата гледна точка. Кроче Кунг, сега paldies Puškov kungam par to, ka viņš ieradās. Mēs vienmēr esam uzskatījuši, ka ar Krieviju ir nepieciešams labas attiecības, lai atrisinātu 21. gadsimta problēmas, fundamentālismu, terorismu un tā tālāk, klimata pārmaiņas Diemžēl, lai būtu iespējama sadarbība, ir vajadzīgas abas puses. Mēs tiešām ceram, ka Krievija pieturēsies pie starptautisko līgumu pildīšanas. Man ir trīs jautājumi. Pirmais. Vai Krievija uzskata, ka ir jāpilda 94. gada memorandus? vienošanās starp eh, Bušu vecāko un Gorbačovu, vai jūsuprāt tāda ir bijusi eh, attiecībā uz jaunu NATO dalību valstu uzņemšanu, jo daži, dažkārt saka, ka NATO nav pildījusi šajā eh, ziņā savus solījumus. Un treškārt, vai jūs nebaidāties, ka ekstrēmi labējie un ekstrēmi kreisie spēki uzplauks tagad Eiropā? Priekšsarētais Puškaukungs, lūdzu, dodu vārdu jums. Seven minutes, seven minutes. Yeah. Alors voilà, j'ai 7 minutes pour répondre à tout ça. 7 minūtes, lai uz visu atbild. Es nedomāju, ka tas ir iespējams. Donc, euh, voilà, je vais dire les choses que je juge les plus importantes. Bet es pateikšu tās lietas, ko es uzskatu par svarīgākajām. Je vais répondre à quelques questions. Es atbildēšu uz dažiem jautājumiem, visiem nevarēšu, jo septiņas minūtes tas ir uh, Uh, AFET komitejas priekšsēdētājs man saka, ka septiņas minūtes var dot man. Un es sākšu ar jautājumu par Krieviju. Vai Krievija ratificēs šo starptautiskās krimināla tiesas uh, dokumentu? Varbūt, ka mēs eh, varētu darīt tāpat kā ASV, tāpat kā Ukraina. Arī Ukraina nav ratificējusi šo ICC. Tātad ir vesela rinda valsts, kas nav ratificējuši šo dokumentu par starptautiskās kriminālu tiesas lēmumiem. Tātad Krievija ir nav, tāpat kā cits valsts. Tālāk deklarācija. Te nav taisnība, ka ir runa tikai par Krieviju Eh, bombardēšanu vienmēr veica Ukrainas armija. Eh, šī jautājums ir par to, vai, kas ir bombardējis. Es jau teicu, ka tas ir karš. Eh, tās ir pilsētas, kas tiek bombardētas. Kāpēc to darīs nemiernieki? Mums ir šodien cil, 7000 cilvēki cilvēku Doņetskas eh, teritorijā, kas ir gājuši bojā, un ir ļoti daudz, eh, daudz dažādi eh, pierādījumi, ka bombardēšanu ir veikusi Ukrainas armija. Es šeit negribu citēt tos resursus, ko jūs neuzskatāt par nopietniem, es, piemēram, gribētu minēt Human Rights Watch, kas ir pietiekami nopietns avots, un arī tur ir tātad apgalvojumi, ka šīs ķekara bombas um, Ukrainas armija lietojas un vesels trīs reizes to darījis. Es nezinu, vai jūs to zinat šeit, Eiropas parlamentā vai citās eh, iestādēs. Lūk, šeit pēc ķekara bumbas, kosibombas ir kaut kas eh, tāds, kas ir absolūti ārpus likuma, un tomēr Ukraina ir izmantojusi šīs bumbas. Arī balistiskās ra raķetes, kas ir Ukrainas armijas rīcībā, un to ir atzinis arī ASV drošības departaments. Tas ir fakts, tur ir pierādījumi. Un um, tas nav tik vienkārši, tā kā jūs to šeit eh, sakat, un tas ir jāņem vērā. Un par Krīmu. Šis jautājums par Krīmu atgriežas atkal nakal, un es gribētu jums teikt, ka mm, es eh, negribu citēt Krievijas avots, ir arī citi avoti. Piemēram, ir Galopu aptauja, Galopu Incorporated, tā ir amerikāņu institūcija, un aprīlī viņi veica nu, aptauju. Tātad 83% eh, mm, ir apgalvo, ka tiešām šeit ir krims iedzīvotāju viedoklis. 8. maijā vēl viens uh, ASV pētējums Eh, teica eh, to pašu, ka šeit šī 91% ir apgalvojis, ka viss šīs vēlēšanas ir bijušas brīvas un godīgas. Un ja jums ir um, jautājums, kur gribat adresēt uz Pure Research, tad jūs to varat darīt. Un tad vēl ir pirms trim nedēļām džip eh, grupa, Vācijas medijas, kas arī pētīja situāciju Krimā, veids pētījumu Un tur viņi saka, ka 93% Krimas iedzīvotāji atbalsta eh, apvienošanos ar Krieviju. Lūk, šādi cipari, ko ir veikuši rietumu, rietumu mm, institūti, nevis mēs, un šeit mums ir problēma. Šeit eh, ir jāpieņem eh, pat tāds lietas, kas mums nepatīk, un tas ir fakts, un tā jau nevar pieņemt tikai to, um, kas, kas patīk. Eh, ir spogulis, kas noteikti atspogļo kaut kādas lietas, kas ir jāņem ļoti nopietni vērā. Un bija jautājums vēl. Alors, il y avait... Uh, bija jautājumi, vai valstis Eh, kas ir kaimiņos Krievijai, eh, vai viņai vajadzētu baidīties no Krievijas, vai viņi baidās no Krievijas. Eh, mans viedoklis ir tāds, un tas ir apstiprināts, šeit nav nekādu draudu, kas būtu jāizjūt kaimiņu valstīm no Krievijas puses, nekādu baļu, nekādu apdraudējumu, galīgi nekāda baļu nevajadzētu Armēnija. Tas ir, tas ir absurds. Tas ir absolūts absurds. Eh, varbūt tiešām jūs papētiet šo jautājumu pats cītīgāk un tad brauciet uz Maskavu, mēs varētu turpināt šo diskusiju. Tur. Eh, ja, jā, es jums iedošu vīzu, piezvaniet man un es uzreiz nokārtošu vīzu. Eh, tā tad Krievija. Krievija nav nekāds drauds Eiropai, un arī nav rietumiem nekāds drauds. E, e, šis drauds e, ir, protams, no citas puses, no islām valstīm, no, no tās teritorijas. Tur ir tas, ko, kur griež galvas žurnālistiem. Krievijai nav nekāda sakara ar šādu rīcību. Es jums varu pateikt tā ir tā propaganda, ko Obamas kungs pauž kad tiek runāts par Krieviju, par Obamu, par, par, par um, Ebolu, par Islamu valsti, um, un visi šie apgalvojumi pilnīgi skandalozi ir. Un eh, Krievija ir gatava eh, un bija gatava sniegt savu palīdzību un atbalstu pēc 11. septembra notikumiem. To mēs visu to darījām, un to neviens nav aizmirs. Eh, un Buša dēls to ļoti labi atcerās, un pēc šīs traģēdijas, kas notika tagad Parīzē, mēs vēlreiz atkārtojam mūsu vēlēšanos Eh, cīnīties kopā pret terorismu, tāpat eh, vienlaicīgi ar eh, Eiropu, visu Eiropas sabiedrību kopumā. Lūk, tā ir tā deklarācija, ko teica gan Putins, gan Lavrovs. Un, un ja jūs vaicāsiet slepenajiem dienestiem, tad viņi atbildēs vienmēr ir bijusi šī sadarbība, sadarbība šajā jomā, un vienmēr Krievija ir devusi informāciju rietumu slepenajiem dienestiem, ja bija kaut kāda ziņa par to, kā darbojas teroristiskās organizācijas, lai tas ne neapdraudētu rietumus. Tālāk attiecības ar ECO. Mums ir pietiekami labas sadarbības attiecības ar ECO, um, bet problēmas vienmēr ir. ECO ir tad, tad nākamajā nedēļa e, būs Krievijā viņu pārstāv ceturtdien, tas būs pēc, pēc Kievas apmeklējuma iepriekšējā nedēļā, un mēs ļoti ceram nonākt pie kopīgas diskusijas, ņemot vērā Mīnskas nolīgumu un tos doku, dokumentus, ko parakstīs mūsu valsts vadītāji šeit eh, kundze stāstīja um, par to, ka viņa neļāva iebraukt Krievijā, bet mēs, godīgi sakot, nebijām tie, kas iesākām visu šo apriti, ne jau mēs uzsākām šo sarakstu veidošanu par to, ka nedrīkst iebraukt. Eh, es saprotu, ka eh, Minskas vienošanās nav pietiekama. Kad jūs sakat, ka Mins, Mins ka ir pārkāpta, tad eh, tu, tur ir pārkāpums no abām pusēm. Tad Minskas nolīgums nav pietiekams nolīgums, ir kaut kas stabilāks nepieciešams, mm, ir eh, jāveidos Minskas pamatu, bet kaut ko lielāk stabilāk. Jūs zinat, eh, piemēram, šis Doņetskas līdostas gadījums šeit šeit eh, eh, arī saskaņā ar šo Minskas nolīgumu bija cīņas par Doņetskas lidotu, un to bija, eh, to bija ieņēmuši Kijevas kaujinieki, un vajadzēja to atbrīvot. Bet, ja mēs runājam par šo Minskas nolīgumu kā par bībeli, tas nebūtu pareizi. Jā, un galvenais ir tas, ka šo nolīgumu pārkāp no divām pusēm, un tāpēc ir nepieciešama iejaukšanās no startautiskos spēku puses. Tas ir nepieciešams. Un kā jau es teicu, teicu, šis nolīgums nav vienīgais iespējamais risinājums, ir nepieciešams darīt kaut ko vairāk. Tālāk, visbeidzot, par Budapeštu, Budapeštas vienošanos. Tas eh, ir jautājums, kas mūs noved pie lietu būtības, un lietu būtība ir tāda, es par to esmu daudz domājis. Eh, manuprāt, šeit ir problēma ar starptaut starptautiskām tiesībām. Tā tiešām ir problēma, kas skar starptautiskās tiesības. Uh, kad Kosova atdalījās no Sērvijas, mēs zinām, ka uh, Belgrad tam nepiekrita. Tas notika pret uh, šo, šīs valsts vēlēšanos, kuras daļa bija Kosova. Eh, te ir tiešām starptautisko tiesību pārkāpums, un tas ir absolūti acīm redzams. Eh, starptautisko tiesību pārkāpums izpaudās arī kā ASV agresija Irakā, un es gribētu eh, arī atzīmēt, ka 25 valstis piedalījās Eiropas valsts piedalījās šajā militārajā operācijā ar vainu sūtot armiju vai kādu citu atbalstu Un arī šeit, šeit mm, ir starptautiskās tiesību pārkāpums, arī Obama to ir atzins, ko es gribēju jums teikt. Lībija arī tur eh, ir arī cits viedoklis par rezolūciju 1963, par to, ka nevajadzēja mm, bombardē Tripoli. Tādēļ es uzskatu, ka starptautiskās tiesības ir patiesā krīze. Un piesaucot šīs tiesības un apgalvoja to, ka ir jā, jāievēro pilnīgi visi starptautisko tiesību punkti, bet tā ir problēma. Mēs nevaram atsaukties katru, uz katru punktu un lūk, Mēs nevaram teikt, ka lūk, šeit ir starptautiskā tiesība, šajā gadījumā tas darbojas, un citā gadījumā šī pati tiesība nedarbojas, tāpēc, ka tas mums nepatīk. Mēs nevaram izvēlēties. Piemēram, varētu teikt, ka starptautiskās eh, tiesības tagad būtu jāpārskata noteiktā veidā. Ir nepieciešams noteikt um, šos likumus, noteiktu skaitu, kas um, mums um, ļautu saprast, kad būtu, kā būtu jārīkos, jo, ja gadījumā, teiksim, nedarbojas kaut kāds likums, mums būtu kaut kāda cita likuma. Um, teiksim, tad, kad runājām par šo Kosovu, um, Krievi uzreiz teikt, lūk, tā ir Pandoras lāde bet tas ir īpašais gadījums, bet mēs varam starptautiskā tiesību kontekstā runāt par daudziem tādiem speciāliem gadījumiem. Krimē arī speciāls gadījums, ir arī cits speciāls gadījums, un, un ja Ukraina ir speciālais gadījums, tad arī daudz citi tādi īpašie gadījumi. Es aicinu Eiropas parlamenta deputātus. Es dzirdēšu kritiku, jūs netiekat uzņemt un tā tālāk. Un es gribētu aicināt parlamentāriešu grupu doties uz Maskavu, lai piedalītos diskusijā un debatē par visām šīm problēmām. Mums tiešām ir iespēja praktiski mainīties ar delegācijām. Šķiet, ka martā mēs bijām Strasbūrā, Elmāra vai ne, un mums ir bija e, šeit laba diskut, e, diskusija. Tagad ir jūsu kārta. Un lūdzu, visi brauciet un visi dabūsiet vīzes. Herzlichen Dank. Paldies. At, lūdzu, mazliet vēl pakavējieties. Pirmkārt, ir tā, ka tiešām Krievija piedalījās daudzu kopīgu jautājumu apspriešanā. Tie ir gan ekonomiski, gan tirniecības jautājumi, gan cīņa pret terorismu, gan attiecības ar Irāku, Sīriju un tā tālāk, un vēl daudz kas cits. Tas parāda, ka mums ir arī labas attiecības starp Eiropas Savienību un Krieviju. Situācija Krimā ir pavisam cita situācija. Serbija iebruka Kosovā un veica tur genocīdu. Kam šeit ir ļoti liela atšķirība, te nevar likt vienā, vienādības zīme, arī neformāli. Un tāpat mums ir jāsaprot, ka nav gadījuma, kas attaisnotu iejaukšanos valsts teritoriālajā integritātē. Ukraina neko nav darījusi, ar ko varētu pamatot šo Krievijas iejaukšanos. Un Tas ir ļoti izšķirīgs punkts, ja mēs gribam sarunā trešdien. Uh, mēs varētu sākt arī ar to, ka Krievijai ir jāsamierinās ar to, ka tā tiek saukta par konflikta um, pusi, jo tā ir izraisījusi konfliktu. Tā ir jāatzīst tas, ka tā ir viena no konflikta pusēm. Tas ir absolūti nepieciešams. Un es ceru, ka trešdien šajā ziņā situācija būs mainījusies. Un Uh, parādīsies arī atbildība risināt šo situāciju Ukrainā. Es priecājos, ka mums bija diskusija un ka tā turpinās, bet Eiropas parlamenta uzskats ir startautisko tiesību ievērošana pilnībā. Paldies! Ja. Die Berlin bringt sie mir mit, ne? Berlin bringt sie